Indijā aizturēti Eiropas Savienības pilsoņi, konkrēti Itālijas, Igaunijas un apvienotās karalistas pilsoņi. Es bez kavēšanās dodu vārdu kolēģiem, kas ir rezolūcijas autori un iesākuma. Dodu vārdu Indrekam Tarandam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! peavad tarvilikuks toetada. parem hilja kui mitte hiljem. paldies priekšsēdētāji. Bija grupas, kuras pirms gada neatbaldīja mūsu rezolūciju. Bet es domāju, ka ar šodienas rezolūciju mēs palīdzēsim tikt gāršo incidentu. Ik itāļi bija pirmie, kur nesaistīja itāļu uh, un igauņu apvienotās karalistas gadījums. Mūsuprāt, šo gadījumu saistīšana varētu uh, radīt politiskas problēmas. Ļoti labi, ka igauņu deputāti un citas politiskās grupas ir tos uh, Eh, eh, grupas ir to sapratušas. Es pateicos kolēģiem deputātiem, kuri izprata jautājumu nopietnību, ņēma to vērā un viņi var rēķināties ar manu atbaldu tad, kad mēs runāsim par Itālijas problēmu. Tāpat arī vēlos pateikties Džefrijam var ordenam, kurš aktīvi strādā, lai sagatavotu šo eh, rezolūciju un sniedz, palīdzēja mums sagādāt informāciju no Indijas. Mēs zaļie vēlamies prezentēt uh, savu rezolūciju, jo mēs nevēlamies eh, speci uh, eh, specifiski runāt par Indijas tiesu sistēmu. Mēs šeit parlamentā neesam diplomāti, mēs nestrādājam diplomātiskiem dienestiem. Mūsu rezolūcijās ir jāatspoguļo fakti, pretējā gadījumā tās var nebūt ar sagaidāmo efektu. Tālāk runājot par kopīgās rezolūcijas otro pantu Indijā ir eh, vairāk nekā miljārds iedzīvotāju, Igaunijā ir nepilni divi miljārdi. Un, lai mēs adekvāti proporcionāli reaģētu, mums būtu jāarestē turpat vai pusmiljons Indijas pilsoņu. Mēs uzskatām, ka Britu un uh, Igauņu kuģu drošības sargi ir cilvēki, un vissvarīgākais ir viņus nogādāt mājās, un nevis tas vai cits rezolūcijas teksts. Paldies, Borgai Cilkungs! Paldies, priekšsēdētāji, arī es vēlos pateikties savai grupai, kura plenārsēdē vēlēģās aizstāvēt rezolūciju attiecībā uz nozīmīgu jautājumu, kas skar mūsu eh, valstī. Vēl aizvien ir divi jūras strēlnieki, kas ir aizturēti Indijās, gaidot tiesas procesu, kas būs jebkurā gadījumā patvarīgs. Un es uzskatu, ka šī jautājuma atrasinājums ir vēl visai tāls. Tiek prognozēts 2018. gads vai pat vēlāk. Jā, tik tiešām Indija ir e, liela valsts un tā ir jāizstāv e, e, savi karavīri, tāpat Itālija ir jāizstāv sari, savi karavīri, ja tie ir gūstekņi atrodas ārzemēs. Un šeit e, katrā gadījumā ir runa par ļoti bezzobainu vāru, tā ir Eiropas vāra un jūras strēlnieku gadījumā. Mēs varam uzdot jautājumu, kur tad ir Eiropas aizstāvji. Mēs vēlamies aizstāvēties pret Daešu un mēs nespējam aizstāvēt mūsu līdzpilsoņus, kuri turklāt strādā cīņā pret starptautisko pirātismu. Domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāizstāv vēl viens svarīgs eh, punkts, un tas ir milit viņu militārais gods. Iespējams, arī tas skaidro, ka pieeja nav bijusi pietiekami padziļināta, jo šo karjeru izcelsmē eh, tā pārāk nerūp Eiropas Savienībai. iespējams, ka būtu bijis iespēja izvēlēties kādu starptautisko arbitrāžu. Margarīni kundze, Eiropa ir visai neefektīva rezultātu ziņā, un mums ir jādomā par mūsu jūras strelniekiem aizstāvot brīvības principus. Es domāju, ka ir jāskata šie principi attiecībās ar Indiju, un sākotnēji jāpārtrauc viss sarunas, kas norit ar Indiju, un konkrētāk brīvās tirzniecības nolīkumi. Redziet, ko dara amerikāņi, kad ir jāizstāva eh, viņu jūras kainieki Paldies, nākošais runātājs deputāti Adi Nolfi. E, ļoti žēl, ka teksta autors nav, nevarēja būt klāts. Eiropas parlamentam vēlreiz ir jāpauž viedoklis par cilvēktiesību pārkāpumu. Šeit ir runa par piecu britu pilsoņu, daži vairāk Igaunijas un arī divu Itālijas jūrnieku aizstāvību. Un, manuprāt, ir pilnīgi normāli tas, ka Eiropas Savienība rīkojas tik pat konsekventi kā pagātnē. Koordinēts darbības no sabiedriskās puses ir nepieciešams un jau labu laiku mēs būtu varējuši atrast risinājumu šai problēmai. Turklāt es aicinu augsto pārstāvu Frederiku Morgarīni rīkoties maksimāli drīz. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Van Orden. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Visefektīvākā atbilde uz pirātismu ir uh, drošības komandas uz kuģiem, uh, kas principā uh, aizsargā uh, tirzniecības kuģus, kuriem tā ir nepieciešība. Un faktiski eh, tieši tāds arī eh, bija mm. Siemengārda Hajo kuģis. Un eh, viņi tika aizturēti, viņus aizved uz Ekorienas ostu un uh, 35 apkalpes locekļus, ieskaitot uh, igauņus un eh, britus, uh, apcietināja un viņiem tika izvirzīta apsūdzība. Un pēc zināmiem uh, juridiskiem strīdiem faktiski viņiem nācās stāties cieties priekšā, viņiem tika piespriest 5 gadu ieslodījumā. Un šajā gadu, piec, divu gadu periodā viņi visu laiku ir turēti Indijas cietumā. Mēs, protams, saprotam, ka e, teritoriālos ūdeņus katra valsts aizsargā, saprotam, ka Indijā ir bijuši e, teroristu uzbrukumi, daži no tiem tiešām ir cēlušies no jūras. Mēs saprotam, ka Indija ļoti jūtīga šajā ziņā, bet šie cilvēki nebija nekādā ziņā apdraudējums Indijai un nekādā ziņā Indiju neapdraudēja. Gluži otrādi viņi cīnījās pret terorismu un šie uh, vīri ir spiesti paciest ļoti sarežģītus uh, apstākļus. Apcietinājumā viņiem ir neskaidra nākotne, cieši viņu ģimenes, un tādēļ mēs aicinām ļaut šiem uh, cilvēkiem atgriezties mājās, noslēgt šo juridisko uh, procesu un rast veiksmīgu veiksmīgu risinājumu šai situācijai. Vai jūs uh, pieņemsiet zilās kartīts jautājumu no Devas kunga, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. Vai mans draugs Van Ordēra kungs piekrīt, ka ir ļoti absurdi, ka Indijas iestādes ir ieslodzījušos cilvēkus? Vai var apgalvot, ka tās pret visiem attiecas vienādi? Un e, galu galā e, komandām ir jāklausa e, kapteiņu pavēlēm, ja tie nepakļaujas, tad viņ, viņiem tas ir jādara, viņiem te ostā ir jāiet, ja krasta apsardz, Indijas krasta apsardz pavēlni, ja nē, tad viņi tiek pakļauti apcietinājumam. Nu vai jūs piekrītat man, vai Nordenkungs? Jā, nu šie tā ir, notiek tādi neataisnoti aresti un faktiski šie cilvēki paši neko nav izdarījuši, kam būtu kaut kāds nozieguma pazīmes vai nozieguma sastāvs. Tātad, tieši kā jūs norādījāt, viņus piespieda darīt uh, lietas, ko, uh, balstoties uz kurām viņiem pēc tam tika izvirzīts apsūdzības. Paldies! Tālāk uh, Kēlam kungam vārds. Es vēlētos pateikties Van Ordenkungam par eh, ļoti konstruktīvo attieksmi un līdzvarot attieksmi sagatavojot šīs rezolūcijas tekstu. Tas nebija viegli, tas bija sarežģīti, taču mēs galu galā esam tikuši tik tālu. Vēlētos izteikt arī līdzjūtību diviem eh, Itālijas jūrniekiem, kuri nonākuši līdzīgā situācijā. Uh, bet vairums no Itālijas eh, kolēģiem pastāvēs to, ka viņu uh, gadījums būtu jānodala uh, no tā, ko mēs pašlaik apspriežam, bet katrā ziņā mēs jūtam līdzi arī Itāļu kolēģiem. Uh, te ir runa galu galā par 20 Eiropas Savienības pilsoņu nākotni. 6 briti, 14 igauņi, kas ir strādājuši pret pirātismu operācijās, kuru kuģis tika aizturēts, kā Van Ordenkungs minēja, 2013. gada oktobrī tātad. Un kas ir interesanti šajā gadījumā? Viņus neapsūdzēja par bruņotu uh, uzbrukumu vai nelegālu tirzniecību. 20 pilsoņus apsūdzēja par to, ka viņi ir iegājuši igā, um, Indijas nacionālajos uh, ūdeņos ar bruņo, uh, apbruņojumu uz uh, kuģa borta. Tas viss. Nu, un šāda veida uh, apsūdzību izskatīšana varētu aizņemt nu pāris mēnešus, bet nekā uh, mūsu pilsoņiem nācās gatīt, gaidīt vairāk kā divi ar pusgadus. Un tad viena Indijas tiesa viņus attaisnoja, kamēr nākamā nospried, ka viņiem jāpavad 5 gadu cietumā. Mēs neesam šeit, lai apstrīdētu Igaunijas suverenitāti, bet tā būtu labas gribas izpausme un e, kopējās draudzības apliecinājums, ja šie cilvēki tiktu atbrīvoti no šīs briesmīgās situācijas, kur viņiem nāks pavadīt ieslodzījumā prom no savām ģimenēm. Ir jāaizsargā mūsu pilsoņu fundamentālās tiesības, un tas nav nekas neparasts. Tas ir mūsu svētais pienākums runāt par mūsu līdzpilsoņu traģēdijām. Un tas nekad nevar tikt eh, saskaņots tikai ar diplomātisko darbu kārtību. Paldies! Nākošais runātājs Urmas Paetkungs. Paldies! 14 gauņu 6 eh, Lielbritānijas pilsoņi ir nonākuši ļoti eh, nepatīkamā situācijā Indijā un pavadījuši tur jau divi pusgadus. 2014. gadā viņi tika pilnībā attaisnoti, taču vēlāk eh, apelācijas tiesa eh, nosprieda, ka viņiem ir jāpiemēro eh, cietumsots, kas tika piemērots nekavējoties turpat tiesas zālē. Šis rezolūcijas mērķis ir vērst Indijas uzmanību šo faktu, lai rastu uh, pozitīvu risinājumu šajā gadījumā. Mēs varam saprast Indijas bāžas un arī uh, jūtalību daudzos šajos jautājumos, bet ir svarīgi, lai Indija saprastu arī mūsu uh, viedokli. Gal galā šie cilvēki pildīja uh, operācijas, kas bija saistīts ar aizsardzību pret pirās, pir, pir, pirātismu. Viņi vienkārši darīja savu darbu, un tagad viņi cieši par to, pie kā nav vainīgi, viņiem trūks ģimeņu, viņiem ir laupīta brīvība, un mēs lūdzam Indiju palīdzēt mūsu vīriem nokļūt mājās. Paldies! Nākušais runātājs Pancērīkungs. Priekšādātāji. Pirmām kārtām gribu teikt lūko. Es, protams, saprotu, ka priekšādātājiem allaž ir jābūt tādā neitrālā pozīcijā, bet es domāju, ka šeit tomēr tāda zināma problēma Un problēma ir tāda, ka Itālijas jūrnieki faktiski vairs nav šai rezolūcijas nosaukumā ietverti. Līdz ar to ir jāmaina šis nosaukums. Nu, varbūt te kaut kur paziņojumā ir kāda, kaut kāda komunikācija ir aizgājusi greizi. Jo te tiek runāts tikai un vienīgi par jūrniekiem uz kuģa Seaman Guard, Ohio. Bet tad mums taču skaidri un gaiši jāpasaka, par ko ir runa. Šī rezolūcija arī turklāt nav vērsta pret Indiju. Mēs respektējam Indiju kā tādu valsti ar garām, ilgām demokrātijas tradīcijām, bet esam nobežījušies par tiesvedības ilgumu, par to, cik daudz pretrumu ir šai tiesvedībā bijis un šais procesos, un vēlamies, lai tiesas prāvas norisinātos pilnībā ievērojot apsūdzēto cilvēktiesības. Un tas ir svarīgi Eiropas Savienībai, pēc tā mums vienmēr, vienmēr jā, jāturpina strādāt. Paldies, nākamais runātājs Polčaka kungs. Tautas partijas vārā, tautas partijas vārdā lūdzu. Liels paldies! Esmu pārliecināts, pamatojoties uz visu informāciju, ko esam saņēmuši, ka Eiropas Savienības pilsoņi un jūrnieki patiešām neradīja mazākos draudus Indijai, ieejot tās ūdeņos. Un visu šos gadus un mēnešus, ko viņi ir pavadījuši cietumā, ir daudz par daudz um, ilgs laiks. Un es domāju, ka tas, ka neesam šo jautājumu atrisinājuši, ir saistīts arī ar Eiropas Savienības darbības efektivitātes trūkumu. 2013. gadā viņi tika arestēti. Un toreiz e, Eiropas Savienība joprojām Indijas attīstībai, tīpaši šajā konkrētajā jomā, kopējās rīcības jomā, piedāvāja 470 e, miljonus eiro. Tur bija runa par veselības aprūpu un citiem sektoriem. Nu, uh, Vai tad nevajadzētu mums tad pārdomāt savu pieeju? Es domāju, ka mēs nerīkstam sniegt šāda veida līdzekļus valdībai, kas šādi izturs pret Eiropas pilsoņiem. Nu, kauns un negods vienkārši. Paldies! Tālāk socialistu un demokrātu grupas vārdā Lauristīnas kundze. Lūdzu. Liels paldies priekšsādētāji. Komisāra kungs, godātie kolēģi. Nu, dienu priecājos, ka visas politiskās grupas šodien ir bijušas viensprātis un spējušas vienoties par šo rezolūciju un izrādīt solidaritāti tiem jūrniekiem, kas uh, ir Indijas cietumos. Viņu liktenis visos mūsos rada bažas, un it īpaši te runāju par igauņiem. Uh, Jāsaka, mēs arī esam nobežījušies, protams, ne tikai par sav, savas valsts pilsoņiem, bet arī par pārējiem jūrniekiem, kas ir Indijas cietumos. Mēs mēdzam daudz un dikti runāt par solidaritāti starp nācijām, starp tautām, visādi tādi lieli skaisti vārdi, bet solidaritātei jākļūst reālai tad, kad runājam par šādu viena individa likteni. Tam ir jābūt aktuāli arī tādos gadījumos. Drīzāk šādi, šādi gadījumi kļūst jau par tādiem simboliskiem gadījumiem, un es domāju, ka Eiropas Savienībai kā solidaritātes un demokrātijas aizstāvēja jāstāv katrs Eiropas Savienības pilsonis, jo katrs pilsonis ir vienlīdzīgs, un neviens nav vienlīdzīgāks par citiem. Paldies EKR grupas vārdā deputāts Deva. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Gribētu pavisam nevainīgi novā, norādīt, ka nesam šeit ar kvorumu šais debatēs, bet es jau šai sanāksmē, šais diskusijās eh, uzdu, runājot ar Van Orden kungu, ka tas, kas noticis Indijā, patiešām ir tāds, eh, nu, tāds, es nezinu, tiesiskuma kropļojums, taisnīguma kropļojums. Uh, Un nevar būt tā, ka mēs palīdzam Indijai modernizēt tiesu sistēmu, bet tāpat laikā divus gadus šie cilvēki, kas tika arestēti, ir atstāti bez, bez jebkādas finansiālas palīdzības, bez konsultācijām, briesmīgos apstākļos. Indijas varas iestādēm bija di, vajadzīgi divi gadi, lai vispār nonāktu līdz tiesas procesam. Un Indijas tiesu sistēma, jāsaka, nes, knapi elpo zem smagās tiesas prāva nastas. Nu, kas tā par demokrātisku valsti, ja tās tiesu sistēma nestrādā atbilstīgi? Ja ir kaut kas, ko varam darīt viņu labā, tad varam palīdzēt viņiem modernizēt Indijas juridiskās un tiesu struktūras. Paldies! Thank you. Lielas paldies! Tālāk Alde grupas vārdā Toms Kunze. Lūdzu. Liels paldies priekšādētāji. Tās grūtības, ar ko sastopas Igaunijas jūrnieki ļoti labi parāda, ka ik viens eiropietis var nonākt līdzīgā situācijā. Mēs jau varam teikt, ka lūk, Indija ir lielākā demokrātijas valsts pasaulē, bet tāpat laikā nedrīkstam aizmirst, ka demokrātisku procedūru pastāvēšana vēl nebūtu nenozīmē, ka tiek pilnībā aizsargāts arī cilvēktiesības un cilvēktiesības uz taisnīgu tiesu. Es tagad nevēlos izvērtēt, eh, kā rīkojasies Indijas tiesa, kādas ir tās tiesu procedūras un tam līdzīgi, bet saskaņā ar starptautiskajām tiesībām šī visa tiesasprāva ir ilgusies pārāk, ilgusies pārāk ilgu laiku. Igauņi un arī citu valstu pilsoņi ir nonākuši līdz ar to ļoti sarežģītā situācijā. Šie jūrnieki, kas atradās uz kuģa, un dabūja ņemt aizdevumus, jo viņi, protams, šos pāris gadus nevarēja strādāt un ģimenes ir nonākuši trūkumā. Situācija turklāt arī parāda, ka konsulāti, kas darbojas eh, Indijā un citur, ir savā darbībā ļoti ierobežoti. Un te es runāju par Igaunijas konsulātu. Un šis signāls mums ir jāizvērtē plašākā mērogā. Mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai diplomātiskā palīdzība būtu pieejama ikvienam pilsonim ārzemēs. Paldies. Tālāk EFDD grupas vārdā Ārnot kungs lūdzu. The... Paldies. Es, protams, ārkārtīgi cienu Indijas iedzīvotājs un Indijas valdības, tāpat respektēju Indijas suverenitāti un atzīstu, ka šie situācija ļoti sarežģīta. Šīs lietas pamatos mēs nedrīkstam tāpat laikā apdraudēt labās attiecības starp Lielbritāniju un Indiju. Uh, un, un bojāt šo sadarbību. Un tāpat laikā domāju, ka šāda veida prasības izteikt tomēr ir mūsu kompetencē. Es saprotu, ka Indijai bija visai leģitīmas bažas par šāda veida kuģi, uz kura bija ieroči. Un es saprotu, ka tas ir īpaši aktuāli kopš 2008. gada notikumiem Mumbajā. Bet cik tā man zināms, tad šie brītu pilsoņi, tostarp uh, Niks Donalds no, manas, no mana vēlēšana apgabala pilnīgi noteikti bija ar zinām pārliecību. Viņi uzskatīja, ka viņi darbojas saskaņā ar tiesību aktiem. Viņi uzskatīja, ka viņi cīnās pret pirātiem eh, Amer ASV uzņēmumu vārdā. Viņiem nebija nemazāko aizdomu, ka viņi kaut kādā veidā pārkāpj jebkādas mm, tiesības vai Indijas valstiskās intereses. Turklāt viņi pat nebija informēti par to, ka šie, līd, ka šie ieroči, kas bija viņa rīcībā, ir kaut kādā veidā nelegāli viņa īpašumā vai tam līdzīgi. Un tāpēc es nedomāju, ka viņa ietupināšana cietumā kalpo sabiedrības interesēm. Un tāpēc gribu aicināt Indijas valdību pārskatīt šo lietu, atbrīvot Britus, atbrīvot šo sitāļus un atbrīvot Rīgaunijas pilsoņus, kas faktiski ir nokļuvuši situācijā, kas galīgi nebūtu nav viņu vaina. Paldies! Lies paldies, saka priekšādātājs. Nonākam pie brīvā mikrofona procedūras. Vispirmām kārtām Kaputo kungs, lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Ir pagājis gads, kopš ar lielu vairākumu šeit nobalsojām par rezolūciju, kur runājām par Itālijas jūrniekam, kas 2012. gadā tika Indijā arestēta. Un jāsaka, šim murgam joprojām nav pielikts punkts notiks Hāgā uzklausīšana uh, arbitrāžu tribunāla priekšā un lai mums tika pieņemts uz šo lietu neatsaukties. Es tomēr gribēju par to minēt uh, arī šodien. Un tā nedrīkstam to uzskatīt par tādu kā politisku vājumu. Pirms pāris mēnešiem rezolūcijā mēs mm, iekļāvām tekstu par to, ka lūk šādā veidā tiek pārkāptas cilvēktiesības attiecībā uz Itālijas pilsoņiem un citiem Eiropas pilsoņiem, kas ir aizturēti Indijā. Un tie mums ir jāaizsargā ar visiem spēkiem. Es domāju, ka vajadzīga daudz lielāka apņēmība, lai šo pretrunīgo situāciju atrisinātu. Indija ir jāinformē par to, ka lai kādu lēmumu tā arī nepieņemtu, tas ietekmēs tās attiecības ar ES. Paldies! Tālāk Jakovčič kungs lūdzu. Priekšādētāji, paldies! Es zinu, ka jūs darāt visu, kas jūsu spēkos, lai, eh, nu, lūk, teiktu paldies uh, katram viņu deputātu valodā, bet lūgt jūs neizmantot tomēr vārdu, kad jūs runājat ar mani kā horvātu zameņik, bet gan zastupnik, jo lūk, tas nozīmē parlamenta loceklis. Nu tā, tā var korģēt jūsu valodas zināšanas, bet par tēmu runājot gribu uzsvērt, ka situācija tiešām ir visai absurda. Tie ir cilvēki, kas vēlējās aizsargāt sevi un citus pret pirātiem cīnīties pret pirātiem, pret teroristiem, un beigu beigās viņi tagad tiek ielikti cietumā par to, ka paši it kā ir eh, ar teroristiskiem nodomiem. Briesmīgi. Visdrīzāk, ja nekas nemainīsies, viņi paliks cietumā turpmākos piecus gadus, bet mums viņi ir jāglāb ar kaut kādu veidu diplomātiskiem instrumentiem. Gribu uzsvērt arī, ka tas ir eh, ļoti iespējams, ka uh, tas, ka itāļu jūrnieku no rezolūcijas tiek svīdrota, varētu būt ar pretproduktīvu efektu. Un gribu tāpēc teikt, lūko, es nedomāju, ka ir labi viņus te šeit svītrot, tāpēc, ka viņi saņem palīdzību kaut kur citur. Liels paldies, saka priekšādais, un uh, turklāt saka pareizo vārdu, tātad zastupnik šoreiz horvātu valodā tālāk Kristīna Morvai, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Es esmu eiroskeptiķu pulkā kā deputāta un pati esmu arī krimināla tiesības savulaik studējusi, esmu jurista un tāpēc ļoti priecājos, ka tajos brīžos, kad ES pilsoņi nonāk kaut kur apcietinājumā, cietumā kādā trešā valstī, kaut kur ļoti tālā pasaules nostūrī, Eiropas Savienība cenšas eh, palīdzēt šiem pilsoņiem un aizsargāt viņus papildus parastajai konsulārajai palīdzībai, kas būtu jānodrošina šādiem individiem. Tāpat laikā gribu kaut ko teikt Devas kungam, jo es jāsaka nepiekrītu viņam tajā, ka mums tagad vajadzētu kaut ko mācīt Indijai par apcietināšanu, cietumiem un tam līdzīgi. Manu vēlētāju vidū ir, piemēram, kāds ungāru pilsonis Ištvans Beke, kurš ir bijis pirmstiesas apcietinājumā Rumānijā, tātad pirmstiesas aizturēšanā, nu jau trīs mēnešus. Un Rumānijas varas iestādes vēl pat nav izvirzījušas viņam nekādas apsūdzības, nav pierādījumi, bet tāpat laikā viņš ir nogriezts no pārējās pasaules, radinieki ar viņu nevar satikties, un jāsaka, tas šis eh, pirmsties pirms aizturēšana jau faktiski ir kā sots viņam. Vai jūs piekrit atbalst, atbildēt uz zilās kartītes jautājumu? Please. Mr. Deba, take a floor, please. Uh, Lūdzu, Devas kungs, vai Morvais kundze piekrīt man tajā, ka modernos laikos, šajā modernajā ērā, turēt cilvēkus apcietinājumā uz diviem gadiem bez apsūdzības izvirzīšanas tomēr nav pieņemami. Un tas ir viss, ko es mēģināju pateikt. Divus, divi gadi Indijas varas iestādēm bija vajadzīgas, lai viņas vispār notiesātu. Uh, Un tas bija tas, ko es gribēju teikt. Un dažus no nu, viņiem vispār nevajadzēja notiesāt, tāpēc, ka viņi pildīja pavēles. Un ja viņi nebūtu izpildījuši pavēles, tad viņus vienkārši par buntošanos būtu nošāvuši. Nu, vai tad nebūtu korekti teikt, ka saskaņā ar avies korpus un cita veida starptautiskām tiesībām viņiem būtu bijis jātop sauktiem pie tiesas jau ātrāk? Morvēs kundze atbild, es pilnībā piekrītu devkums šā, šajos jūsu vārdos. Tiešām pilnīgi nepieļaujami, ka cilvēki pirms tiesa aizturēšanā pavada tādu laiku kā divus gadus. Es domāju, ka daudz ātrāk viņi ir jāno, jāliek tiesas priekšā un piekrītu arī uh, Eh, attiecībā uz starptautiskajām tiesībām to, ko teicāt vienkārši. Es teicu, ka ne tik vien eh, Indijā šāds problēmas, šāds problēmas piedzīvojam arī šeit Eiropas Savienībā, un tas ir tikpat nepieļaujami šeit, kā Indijā. Tas tāpat rada mūsos sašutumu, un tāpat par to mums vajadzētu kaut ko, par to vajadzētu lemt un kaut ko darīt lietas labā. Paldies! Vai jūs piekrītat vēl vienai zilās kartītes jautā, jautājumam, Morvais kundze, no Frunčulika kunga? Uh, Godātā kolēģa Morvai, jūs teicāt, ka esat studējusi krimināltiesības un esat juriste. Un jūs tāpat arī runājāt par kādu Ungāru, kas ir Rumānijas cietumā. Vai jūs zinat, kādas apsūdzības ir izvirzītas viņam šim Rumānijas pilsonim? Un tāpat laikā ir taču arī vienošanās starp Ungāriju un Rumāniju, kā starp divām, divām valību valstīm par sadarbību šādās tieslietās. Nav jau tā, tas, tā situācija ir pilnīgi atšķirīga nekā šie Eiropas pilsoņi, kas ir apcietinājumā Indijā. Morvais kundze. Es ļoti labi apzinos, ka Ungārijas pilsonis um, ir apcietināts un zinu, ka viņam ir izva, izvirzīta apsūdzība par iespējumu, par vēlmu pastrādāt terorisma uh, noziegumu. Tās ir ļoti nopietnas apsūdzības. Viņš ir jau trīs mēnešus cietumā, bet Rumānijas varas iestādes nav spējuši nākt klajā ar nekā nemazākajiem pierādījumiem, kas apliecinātu šādas nodomus. Un lai cik nopietni arī nebūtu šāda iespējamā apsūdzība Eiropā. Jebkurā gadījumā aizturētāji personai vajadzētu būt tiesībām uzturēt kontaktus ar savu ģimeni, jo pirms tiesa aizturēšana taču ir, nav, nav daļa jauno piespriestā soda. Tālāk vārds komisāram Mimikas kungam. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji, godējumi deputāti. Es vēlos pateikties jums par dalību šajās diskusijās attiecībā uz eh, rezolūcijas pieņemšanu šodien. Mēs uzklausījām jūsu paustās bažas divi neskaidrības gadi. Ir apgrūtinājuši situāciju, mēs esam cieši sekojuši Igauņu un apvienotās karalistes eh, drošību eh, nieku likteņiem un strādājuši pie mūsu pilsoņu aizsardzības. Šis jautājums vairāk kārtīgi ir skatīts ar mūsu Indijas sarunu partneriem pēdējo mēnešu laikā. Šīs gadījums negatīvi ietekmē pasaules mēroga cīņu pret pirātismu brīdī, kad starptautiskai sabiedrība ir jāpastiprina sadarbība un jāvēršas pret jauniem draudiem. Nesen mēs uzzinājām, ka Tanil Madu uh, tiesa ir notiesājusi šos cilvēkus uz pieciem gadiem cietumā, atceļot iepriekšējās instances tiesas lēmumu. Mēs saprotam, ka tagad viņi ir iecerējuši iesniegt apelāciju. Šīs ir negaidītas ziņas. Es pilnībā atbalstu Igaunijas ārlietu ministrs sacīto. No cilvēciskā viedokļa es nešaubīgi cerēju uz pozitīvu rezultātu, bet neraugoties uz spriedumu, mēs turpināsim rīkoties, lai šie cilvēki varētu atgriezties mājās. Risinājums ir jāatrod visdrīzākajā laikā. Mēs turpināsim sadarboties ar Igaunijas un apvienotās karalists lēmējiestādēm turpmākajās nedēļās un e, tiesas procesa nākošajos etapos attiecībā uz abiem itāļu jūrniekiem, pilnīgā respektējot Eiropas parlamenta rezolūciju, kas tiks likt uz balsojumu šodien, es vēlos atgādināt to, ka ir visdrīzākajā laikā jāmeklē risinājums. Eiropas Savienība vairāk kārt pēdējo gadu laikā ir šo jautājumu skatījusi ar Indijas lēmēju iestādēm un sarunu partneriem, aicinot meklēt ātru un drīzu risinājumu kā arī respektēt starptautisko likumdošanu. Tas nozīmē ne tikai pilnu atbilstību apvienoto nāciju jūras konvencijai, bet arī apvienoto nāciju konvencijām par cilvēktiesībām. Aicinājums uzsākt starptautisko arbitrāžu atbilst starptautiskajai likumdošanai un solis pareizā virzienā. Godējumie deputāti! Pilnīgi droši mēs turpināsim sakot situācijai attiecībā uz visiem Eiropas pilsoņiem, kas, atrod, kas ir aizturēti Indijā un koordināsim turpmākās darbības kopā ar dalību valstīm. Paldies! Paldies, komisārkungs! Esmu saņēmis vairākas rezolūcijas priekšlikumus, balsojums notiks pēc brīža, pēc diskusijām par.